jāteic, ka KSA jau tagad darbojas Eiropas Savienībā un tās institūcijās, un uh, šobrīd mēs esam tikai procesa sākumā. Paldies! Diskusija ir beigusies, balsošana notiks rīt, pulksten 11.30. Tagad pāriesim pie nākamā ziņojuma. Auskī kunga ziņojums mehānisko transporta līdzekļu skāņas līmenis. Es vēlētos dot vārdu Uskī kungam. Děkuji vám, pane předsedo, vážené kolegyně. Paldies, priekšādātāji, godāmie kolēģi. Šī ziņojuma mērķis ir veicināt sabiedrības veselību, aizsargājot to no negatīvās trokšņa ietekmes. Rokšņa negatīvā ietekme ir zinātniski pierādīta, tieši tāpēc veselība ir jāaizsargā. Komisijas priekšlikums uzsvaru liek tikai un vienīgi uz dzinēju radīto troksni. Kravas mašīnas un dažādi e, citi mehāniskie transporta līdzekļi. Es eh, savā pieejā centos būt visaptverošāks, ja no pašiem pirmsākumiem. Es domāju, ka mums šajā tiesību aktā būtu jāapskata arī ceļu segums, riepu kvalitāte, aerodinamiskais eh, troksnis un eh, satiksmes regulēšana. Strādājot pie šī jautājuma, man parādījās trīs svarīgākie punkti - marķēšana, trokšņa robežvērtību obligātā norādīšana elektrisko transporta līdzekļu trokšņa mērīšana un arī uh, brīdinājumi kājamgājējiem. Pirmajiem diviem punktiem esmu radis risinājumu, proti panācām vienošanos starp politiskajām grupām. Trešais pielikums radīja grūtības. Sociāldemokrātu atzinums eh, bija ļoti nozīmīgs. Nāsmu apmierināts, ka neskatoties uz tikko minēto, man ir tagad jāpiemina arī šī negatīvā kampaņa, kas ir cieši saistīta ar diskusijām komitejām, kas man izskar personīgi. To izraisīja konkrēta Nīderlandiešu organizācija, un, diemžēl, vairāk mani kolēģi organizācija atbalstīja. Viņi centās radīt iespēju, ka es esmu eh, kaut kāds eh, transporta līdzekļu industrijas apmaksāts lobētājs. Cilvēki pat eh, izveidoja nepatiesu mājaslapu internetā, kurā it kā vajadzēja pierādīt manu saikni ar kādu no automašīnu ražotājiem. Neskatoties uz to, ka man ir izdevies attaisnot šos melus, mēdīju kampaņa jau ir sākusies, tā ir uzsākusi pati savu dzīvi, un īstenībā tā ir aizkavējusi diskusijas par šo ziņojumu komitejā par vairākām nedēļām. Es vēlētos pateikties Matiesam Grotēm, kurš izdeva ļoti skaidru paziņojumu, kurā nebija pausti nekādi aizspriedumi attiecībā uz mani. Noslēgumā es vēlētos teikt, ka Manis piedāvātais trešais pielikums ir reāls kompromiss, kas ļauj mums samazināt motorizēto transporta līdzekļu trokšņu līmeni un vienlaicīgi ļauj mašīnu industrijai tikt galā ar šo tehniski grūto uzdevumu. Ir skaidrs, ka mēs šeit nebalsojam tikai par trokšņu ietekmi uz cilvēku veselību. Mums ir jāatcerās arī, ka mūsu lēmumu ietekmēs 15 miljonus darba vietu Eiropā 15 miljonu cilvēku ir nodarbināti automobīļu industrijā. Ja mēs vēlamies redzēt dzīvotspējīgu priekšlikumu, mums ir jānobalso par 61. grozījumu. Liels paldies referentām, liels paldies par jūsu ievadvārdiem. Tagad došu vārdu komisāram Tajānī kungam. Paldies, priekšsēdētāji! godājumi Eiropas parlamenta deputāti. Es vēlētos pateikties referentam un arī ēnu referentiem no vīdes komitejas. Šī priekšlikuma vislielākais izaicinājums ir nodrošināt taisnīgu līdzsvaru starp vidas aizsardzību, izmaksām automobīļu industrijai un uh, starptautisko konkurētspēju. Es saprotu, ka šīs bāžas ir radījušas ļoti sarežģītas diskusijas parlamenta komitejās. Ja runa par šī teksta galvenajām īpašībām, vēlētos pieminēt vairākus punktus. Šķiet šim tekstam ir trīs galvenie mērķi. Pirmkārtām ir jāgarantē darbība iekšējā tirgu, tāpat arī ir jānodrošina vides aizsardzība, uh, Tas būtu otrais mērķis, un treškārt ir jāveicina ekonomiskā operātora konkurētspēja. Nevienu no šiem savstarpēji saistītajiem mērķiem mēs nevaram ignorēt, jo īpaši atceroties grūtos ekonomiskos apstākļus savienībā. Taču mums ir jāatcerās arī par priekšlikuma saturu. Vairāk nekā 20% no Eiropas iedzīvotājiem saskaras ar nepieņemumu trokšņa līmeni, to ir atzinuši veselības eksperti un zinātnieki. PVO 2008. gadā minēja, ka troksnis var radīt kardiovaskulārās saslimšanas, bezmiegu un stresu. Mums ir vajadzīga integrēta pieeja, mums ir jādomā par ceļu segumiem, par satiksmes standārtiem, par autovadītāju uzvedību un arī par pašu transporta līdzekļu īpašībām. Ja mēs izveidosim tehniskus standārtus transporta līdzekļiem, tad šķiet būsim nokļuvuši pie pašas problēmas saknes. Atcerēsimies, ka e, noteikumi Eiropas transporta līdzekļiem tika sagatavoti gandrīz pirms 45 gadiem. 1970. gadā. Trokšņa līmeņa prasības tika grozītas 1995. gadā. Ja runa par vides troksni, tad šīs robežvērtības nav samazinātas tik tālu, kā būtu sagaidāms. Komisija ir nākusi klajā ar priekšlikumu pieņemt jaunu pasākumu, kas būtu daudz redzamāks. Tas ir starptautisks pasākums, ko ir izveidojusi ANO grupa, un šajā grupā darbojas arī pārstāvi no dalībvalstīm un no komisijas. Šis darbs uh, tika veikts trīs gadus, tika veidoti tipveida standartizēti testi transportlīdzekļiem. līdzekļiem. Mēķis bija samazināt eh, trokšņa robežvērtības divos, uh, divās pakāpēs. Pirmais ir jāpielāgo esošās vērtības pašreizējiem standārtiem, un otrs būs obligātais posms, kas eh, sekos 5-7 gadus pēc tiesību aktu pieņemšanas. Priekšlikums ir samazināt uh, šo, šīs robežvērtības par 4 decibeliem viegliem transporta līdzekļiem un par 3 decibeliem smagajām automašīnām. Tādējādi mēs varēsim par 25% samazināt to uh, cilvēku skaitu, kas pašlaik cieš no trokšņa. Ietekmes izvērtējums rāda, ka uh, sabiedrība gūs labumu. Šis labums ir izmērāms 20% vairāk nekā izmaksas, kas mm, skars šo industriju. Es patiešām pateicos parlamentām par izrādīto interesi par šo priekšlikumu. Lielas paldies! Tagad viena minūte Ferheijenas kundzei. Priekšsēdētāji, šajā vēlajā stundā izsekos savas kolēģis Āņas Vaizagerberis vārdā, kas eh, strādā pie šī jautājuma patērētāju tiesībās sardzības komitejā. Šis jautājums ir ļoti būtisks gan veselībai, gan arī patērēta aizsardzībai. Šeit ir runa par trokšņa samazināšanu, tāpat arī runa par elektrisko transporta līdzekļu drošību un arī par citiem būtiskiem jautājumiem. Elektriskie transporta līdzekļi, kas vispār pārvietojas bez trokšņa, var radīt ļoti bīstamus satiksmes negadījumus. Tie var radīt draudus gan bērniem, kājām gājējiem, gan velosipēdistiem. Patērētāju tiesības, mm, aiz, tiesība aizsardzības komiteja ir sagatavojusi noteikumus, kas pārēdz, kā vajadzētu skanēt šim brīdinājuma troksnim, kāds būtu vajadzīgs elektriskajiem transportlīdzekļiem. Tāpat arī uh, vajadzētu norādīt, ka šis troksnis nedrīkst atšķirties no uh, parastas, parasta dzinēja transporta līdzekļa radīta trokšņa. Atcerēsimies, ka mēs vienmēr esam iestājušies par skaidras un saprotamas informācijas sniegšanu patērētājiem. Tieši tāpēc mēs iestājāmies par tāda marķējuma ieviešanu, kas ļautu patērētājiem iepazīties ar viņu iespējams drīzumā iegādātās automašīnas radīto trokšņa līmeni. Lielas paldies! Tagad eh, par ņokongam. Trīs minūtes. Paldies, priekšsēdētāji, godāmie kolēģi! Esmu sagatavojis atzinumu transporta komitejā, un tieši tāpēc es vēlētos izteikt atzinību par komisijas sagatavoto priekšlikumu samazināt eh, drokšļa līmenī automašīnām. PVO dati rāda, ka 2% no sirdstriekām ir radušies tieši transporta līdzekļu radītā trokšņa dēļ. Arī daudzas kardiovaskulārās saslimšanas izraisa troksnis. Tieši tāpēc ir pienācis laiks nodrošināt Eiropas Savienības noteikumus trokšņa robežvērtībā. Atcerēsimies, ka pašreizējie noteikumi ir pieņemti ļoti sen. 1000 969. gadā. Atcerēsimies, ka ir vajadzīga integrēta pieeja, ir jādomā arī par hibrīdu un elektriskiem transporta līdzekļiem. Ir jāinformē patērētāji pirms pirkuma izdarīšanas. Mērķiem ir jābūt realizējamiem un viegli izpildāmiem. Transporta komiteja tāpēc iestājas par jaunu robežvērtību ieviešanas. par 4% eh, pirmajos gados ir jāsamazina uh, trokšņa līmenis un par 2 decibeliem turpmākajos gados dažiem transporta līdzekļiem tirgu ir tālāk jāsamazina šīs trokšņa līmenis. Cerams, ka mēs varēsim panākt eh, kompromisus, ka mūsu panāktie kompromisi tiks apstiprināti, manas kolēģis izvirzītais priekšlikums cerams tiks labvēlīgi uztverts, GOE politiskajā grupā, zaļajo grupā un ALDE grupā. Krīzes apstākļos, apstākļos, kad automobīļu industrija neklājas viegli, ir ļoti būtiski, lai ražotājiem būtu pietiekami daudz laika pārkārtoties, adaptēties jaunām vides normām. Eiropas automobīļu industrija iestājas par šādu uh, trokšņu līmeņu robežvērtību samazināšanu smagajiem transporta līdzekļiem. Ir jānodrošina līdzsvars starp vīdi un ekonomiskajām vajadzībām. Pērjēs kundzes ieteiktais grozījums, manuprāt, ir ļoti labs kompromiss. Tas ir arī daudz elastīgāks nekā komisijas ieteiktās robežvērtības. Ar regulas eh, projektam ir jāpalīdz industrijai sasniegt ambiciozus mērķus daudz reālākā veidā un uh, saprotamā laika periodā. Ir jānodrošina tālāka pētniecības attīstība, ir jādomā par tādiem transporta līdzekļiem, kas lieto mazāk degvielas. Tas būtu viss, ko es vēlējos teikt transporta komitejas vārdā. Tad ir Elas kungam vārds. Grācija, signor prezident. Paldies, priekšsēdētāja kungs godātie kolēģi. Tagad, eh, kam fakts, ka mums ir jāapstiprina šie noteikumi, nerada nekādas šaubas. Jautājums ir, kā mēs to darīsim, cik ilgā laikā tas notiks un kādu tehnoloģiju mēs apstiprināsim. Mēs jau dzirdējām par veselības aprūpas nozars datiem, troksnis, it īpaši lielajās pilsētās, ietekmē mūsu pilsoņu veselību. Tāpēc mums ir, mums ir nepieciešams darīt kaut ko, lai uzlabotu šī situācija, samazināt eh, decibelu līmeni, kas rada stresu un izraisa slimības. Tāpat laikā mums nevajadzētu ar šiem pasākumiem uh, piebeigt autobūvas rūpniecību, tīpaši šajā brīdī, kad autobūvas rūpniecības nozara iziet cauri ļoti smagiem laikiem. Tur troksnis ir saistīts ne tikai ar transporta līdzekļiem, bet arī infrastruktūra pilsētās eh, rada šādu situāciju. Mēs nevaram viso, visā vainot tikai transporta līdzekļus. It īpaši kolēģiem nu, kreisā politiskā spārna pareizi norāda, cik svarīgi ir uh, situācija nodarbinātības jomā, kritums autobūs rūpniecībā ne tikai samazinās pārdot automobīļu skaitu, bet arī radīs sarežģītu situāciju nodarbinātības jomā. Protams, ka šeit daudzas lietas ir ļoti tehniskas un varbūt nerada milzīgu klausītāju interesi. Uh, Mums komitejā bija ļoti interesanta diskusija. Bija 51, bija pārsvars ar vienu balsi. Tas bija, manuprāt, eh, nereāli, principā nereāli, ka 51 atstāt, un to vajadzētu svītrot un aizstāt ar 61. Paldies, tālāk Merkis kundze, divas minūtes. Paldies, priekšsēdētāji, komisāra kungs. Katra balss ir svarīga. Tā tas būs arī rītdien. Tā jau vienmēr tas ir Eiropas Savienībā, jo troksnis ir viena no būtiskākajām problēmām, kas izraisa cilvēkiem veselības problēmas. Ap 50 tūkstošu sirdstrieku gadījums var saistīt ar trokšņa piesārņojumu. Tas ir īpaši skar cilvēkus ar zemiem ienākumiem, uh, kas dzīvo tuvu lielceļiem, blīvi apdzīvotās pilsētās, lielo šoseju tūmā. Tie ir cilvēki, kas visvairāk ir pakļauti riskam. Mēs vienmēr jautājam sev, kāds ir labākais virziens, kurā iet, kā mēs varam atrisināt šo problēmu, apkarojot simptomus. Jā, ir daudz trokšņa barjeru izbūvēts Eiropā ar struktūra fondu palīdzību. Dažās valstīs ir, varētu teikt, milzīgas trokšņas slāpējušās barjeras. Bet vieglāk jau būtu cīnīties nevis ar simptomiem, bet ar trokšņa avotu, ar transporta līdzekļiem. 60 eiro par vienu transporta līdzekļu. Vairāk kā 700 750 konkrēti eiro par eh, kravas automašīnu. Mēs eh, šobrīd satraucamies par darba vietu radīšanu, par inovāciju Eiropā, bet mums vajadzētu arī darīt atbilstoši tam, ko runājam. Uh, Ietekmes novērtējumā skaidri pateikts, ka mēs nesagaidām, ka šeit tiks zaudētas darba vietas, bet gan izveidotas. Vai es varētu paplašināt, komisāra kungs, un, un paskaidrot šādu apgalvojumu? Vai samazinot izmaksas, mēs varam uzlabot situāciju visiem Eiropas iedzīvotājiem. Paldies! Un tagad uz divām minūtēm Krāmer kungs. Paldies, priekšsarētāji! Mēs jau gadu runājam par šo likumdošanas aktu iemesls, kāpēc tas tik ilgi velkas, saistīts ar sliktu komisijas priekšlikumu jau no paša sākuma. Komisija ir nākus klajā ar priekšlikumu, kas neatbilst viņu pašu kvalitātes standartiem. Priekšlikumu datiem runa par trešo pielikumu ar novecojušām automašīnu kategorijām no 80. gadiem, un komisija ir vēlējusies labot šīs kategorijas, definēt automobīļa kategorijas decibeli līmenī, ir nepieciešami speciālisti, augsti līmeņa fizikas speciālisti, kas eh, specializējās akustikā. Šajā priekšlikumā daudz kas nebalstās uz loģiku ir pilnīgs neprāts prasīt eh, no autoražotājiem Eh, ievērot ļoti zemus darba eh, akustisko līmeni, samazināt un tāpat laikā no elektroautomobīļu ražotājiem prasīt augstāku eh, trokšņa līmeni. Katrā ziņā 66 decibeli, kas tiek prasīti. Nu, šeit īsti nav skaidra ideoloģija par sporta automašīnām vai tēm ir nepieciešams izņēmums. Absolūti tā muļķības. Sporta automašīnas veido vienu procentu no kopējā automašīnu skaita. Ja pazudīs viss šis viens procents, to pat kopējā trokšņa līmenī nepamanīs. Diemžēl nav izdevies panākt kompromisu. Es ceru tomēr, ka rītdien mēs pieņemsim atbildīgu lēmumu 62. grozījums, kas eh, ir kompromiss, padomājiet par to, jo tikai ar ievērojumu vairākumu balsošanā mēs tad varēsim eh, iet droši sarunās ar padomu. Paldies! Divar pus minūtes Hasīkundze tālāk. Šodien vienā no Somijas lielākajām avīzēm bija raksts par to, ka pusmiljons Somijas iedzīvotāji cieš no satiksmes trokšņa 55 decibeli līmenī, un šis līmenis aug. Eiropā vairāk kā 40% no iedzīvotājiem, tas ir gandrīz katrs otrais, cieš no satiksmes radītā trokšņa. Priekšlaicīgs nāvs gadījumu skaits veido jau 50 tūkstošu gadījumu. 250 tūkstoši sirdsprieks gadījumu. Tāpat situācija var ietekmēt arī garīgo veselību. Miega trūkums ir tikai viens no, daudz, eh, no šajā sarakstā esošajiem uh, slimību nosaukumiem. Eiropas iedzīvotāji prasa uzlabojumu situācijā. Viņi nevēlas vairāk kārt maksāt uh, var, par šādām, eh, šādiem citiem risinājumiem, kā trokšņa slāpēšos barjeras. Komisija nāk klājā ar priekšlikumu, un tajā minēts, katrā ziņā, ar kompromisu NV komitejā eh, bija centieni samazināt uh, komisijas priekšlikuma mīnusus, bet katrā ziņā nav izdevies panākt kompromisu un, un īstenot to. Ieguvumi, samazinot trokšņa līmeņu, ievērojami pārsniedz zaudējumus. Es aicināšu kolēģis atbalstīt šo ziņojumu, it īpaši 51. grozījumu. Es aicināšu sniegt uh, atbalstu šim grozījumam, lai pēc desmit gadiem jau e, būtu divu decibelu samazinājums. Un e, Tā kā nevien, nevienai politiskai uh, grupai nebija iespējams uh, trīs uh, dažādas priekšlikums par vienu to pašu punktu iesniegt. Nevienai citai politiskai grupai tas nebija iespējams. Un es katrā ziņā varētu samazināt eh, ar šo priekšlikumu arī veselības aprūpas izmaksas. Nodokļu maksātāji nesaprast, ja mēs to vienkārši neapstiprinātu. Katrā ziņā es uzskatu, ka cilvēki uzņēmumos un lobētāji, viņiem ir pietiekams eh, naudas līdzekļi iegādāties īpašums tur, kur nav tik skaļi. Mr. Button. Batenkungs. Šajā ziņojumā ir ierosināts regulējums trokšņa līmeņa samazināšanai e, no motorizēto transporta līdzekļu puses, un e, tas radīs e, lielāku birokrātiju un izmaksas. Piemēram, ziņojumā ir norādīts, ka pakalpojumu kvalitāte, ceļu pakalpojumu kvalitāte varētu risināt problēmu. E, Bet jautājums ir, cik tas izmaksās, ņemot vērā to, kādā stāvoklī ir dalību valstu uh, finanšu resursi. Demokrātiski ievēlētām nacionālajām valdībām ir tiesības lēmt par to, vai uh, tās var īstenot zināmus uh, pasākums vai nē, bet šajā gadījumā tam nebūs iespējas. Un, uh, Varbūt, ka arī Davidam Kameronam nāksies uh, smagi pārunāt ar uh, savu nacionālo parlamentu, mēģināt paklausīt uh, Briseles prasībām. Paldies. Uh, tālāk Vilsas kundze. Paldies. Pasaules veselības organizācija ir eh, izmeklējis sekas, eh, kādas eh, uz cilvēku veselību atstāja mm, troksnis un gandrīz 2010 miljonu cilvēku uh, cieši no trokšņa, kas sasniedz 55 decibelus arī naktī, un tas noved pie miega traucējumiem, stresa, sirds saslimšanām. Uh, kā arī pie ar troksni saistītām problēmām bērniem. Līdz ar to mēs nedrīkstam par zēmu novērtēt e, sarežģījums, ko rada troksnis. Tomēr trokšņa samazināšana arī var e, radīt sarežģījumus. Piemēram, robežvērtību kravas automašīnām nav tikusi mainīta kopš 2009. gada. Vīdes komitejā panāktie rezultāti ar robežvērtībām mums būtu jāievēro. Un tās ir veidotas tā, ka uh, ir spēkā arī mūsdienās. Tomēr tas ir stājušās spēkā jau pirms septiņiem gadiem. Tāpēc ir nepieciešams tās pielāgot mūsdienu tehnoloģijai. Situācija liecina par to, ka šajā jomā šobrīd ir ļoti spēcīga lobiju ietekme. Uh, Eh, tiek samazināta trokšņa samazināšanas eh, nepieciešamība un eh, padarītas nenopietnas cēnu aprēķin, izmaksu aprēķināšanas. Un šajā situācijā mēs runājam par veseliem gadu desmitiem. Uh, uz parlamentu tiek izdarīts spiediens, ka izmaksas ir jāsadz eh, tiem, kas paši vēlas padarīt savus eh, transporta līdzekļus klusākus. Paldies, eh, vārds Sosa Vagner kungam. Jāteic, ka pateicoties Eiropas parlamentam, es esmu piedalījies tādā kā krūsta karā pret troksni, ko rada transporta līdzekļi Un eh, mani speciālisti ir norādījuši, ka tehniski uh, transporta līdzekļu ražotāji varētu uh, samazināt lieko troksni, taču, diemžēl, uh, manas sūdzības eh, un lūgumi nav tikuši ņemti vērā eh, likumdošanā. Paldies, un tālāk Zīberkungs, divas minūtes. Paldies priekšsēdētāji, es domāju, ka mēs bez jebkādiem strīdiem varētu konstatēt, ka troksnis ir veselības un vidas problēma. Ir eh, pētījumu par to, cik gadu Eiropieši zaudē no savas dzīves trokšņa dēļ, un es domāju, ka ir pēdējais brīdis pārskatīt eh, šo direktīvu, kuras pēdējā pārskatīšana bija ļoti sen. Ir svarīgi, lai mēs kopīgi saskatītu problēmu un kopīgi veidotu stratēģiju un eh, neaprobežotos tikai ar dzinējiem, bet runāt arī par riepām, par aerodinamiku, par ceļu segumu un neraudzītos tikai uz vienu trokšņa avotu kā uz izšķirīgāko. Mums ir jārunā arī par to, ka katram konkrētiem transporta līdzeklim ir jāievēro prasības, bet mēs, un mēs nedrīkstam piemērot relatīvu regulējumu, kā piemēram CO2 gadījumā. Šis regulējums ir jāpatur acīs uh, arī tad, kad mēs runājam, piemēram, par dzinēju radīto troksni, jo tas jau īpaši attieksies uz transporta līdzekļiem, kas ir smagāki un dārgāki. Tāpat jārunā par uh, novecojušo kategorizāciju trešajā pielikumā. Jāteic, ka leģislatīvais process ir ilgs tik ilgi, ka tagad ir jāievieš korekcijas. Uh, 61. grozījumā mēs mēģinājām pieturēties pie ANO ierosinājuma un veikt pareizāku uh, robežvērtību iedalījumu. Es domāju, ka nav apstrīdams, ka mums vajadzētu arī rūpēties par elektrotransporta līdzekļu situāciju un to cilvēku situāciju, kas atrodas netikas divīgās pozīcijās. Rotaskungs, Paldies priekšsēdētāji. Mums ir priekšlikums, ko ir sniedzis rūpniecības komisārs. Tas nav vidas vai veselības jautājuma komisārs, bet gan rūpniecības komisārs. Un tad man ir jābrīnās, tas ir saprātīgs priekšlikums, un uz tā pamat mums vajadzētu veidot kompromisu, taču, diemžēl, tas ir tikai pirmais lasījums. Un uh, šis ilgais laiks, kurā pie tā ir strādāts, te nav runa par mūsu neefektivitāti, bet gan par ilgo laiku, kādā šis ziņojums tika gatavots, uh, kādā tika vākta informācija, paveikti skaidrojumi, un tas viss aizņēma laiku. Ir svarīgi saglabāt cilvēku veselību, tāpēc mums vajadzētu domāt par trokšņa avotiem. Un eh, soli pa solim ķerties pie tā, kas ir mūsu pašu kompetences jomā, nevis iejaukties nacionālo pārvaldu struktūru kompetence. Es domāju, ka šobrīd mēs esam nonākuši pie sārunu sākuma, kolēģi. Uh, Vīdas komitejā pirmajā lasījumā ir panākti 60 vai 70 procenti kompromisa, un šim jautājumam ir milzīga ietekme uz veselību un uz rūpniecību, tāpēc mums vajag atvēlēt pietiekami daudz laika rīkot pietiekami ilgu otrā lasījuma procedūru, lai tajā varētu piedalīties pietiekami daudzi iesaistītie un izveidot atbilstošu nostāju. Es Jāteic, ka pirmais lasījums ir noritējis samērā ātri, bet es ierosinu visiem nenostāties uzreiz zem komisijas priekšlikuma paraugu, bet izmantot to kā minimālo prasību bāzi. Paldies! Tālāk vārds uz vienu minūtu Manders kungam. Paldies, komisāri! Transports, automašīnas satiksme ir ievērojami vairojuši kapitālu, radījuši jaunas darba vietas, bet tie ir veicinājuši arī piesārņojumu, un par to mēs runājam šovakar. Piesārņojums ir jāsamazina, bet tas ir iespējams tikai kopsolī ar uh, rūpniecības joms pasākumiem. Valdības nevar uzņemties visas izmaksas. Mēs uh, par nodokļu maksātāju naudu veidojam trokšņa slāpēšanas barjeras, taču jāiesaistās arī rūpniecības eh, spēlētājiem. Manuprāt, kompromiss, kas tika panākts NV komitejā, ir liels solis uz priekšu, un es ceru, ka šī metodika tiks izmantota visā Eiropā. Mēs ar Krāmeru kungu esam iesnieguši grozījumu, lai paustu savas bāžas. Uh, Tāpat, mūsuprāt, ir jānodrošina lielāka konkurētspēja, jāpanāk, lai Eiropas auto industrija būtu konkurētspējīga, un mums ir jākoncentrējas uz šo aspektu. Paldies! Un tagad uz divām minūtēm Aikauta kungs. Paldies, priekšsēdētāji! Šī ir diezgan standartiska debata. Mēs esam atklājuši problēmu un mēs gribam kaut ko darīt, lai ar to cīnītos. Mums jāpanāk, lai būtu vienlīdzīgs spēļu laukums, eh, spēles laukums visiem ražotājiem Eiropā, bet ja mēs vēlamies kaut ko panākt, mums ir jāsaprot arī lietas konservatīvā puse, ka šobrīd ir krīze, ka ražotājiem ir pārāk dārgi īstenot pasākumus, mums ir jārīkojas lēni, mums ir jāņem vērā, ka ir runa par nodokļu maksātāju naudu, kas ir izlietota trokšņa slāpēšanas barjerās, taču ņemiet vērā, ka līdzekļi tiek tērēti arī veselības aprūpē. Un ko tad darīs rūpniecība? Inovācijas ir būtisks, lai viņi kļūtu par konkurētspējīgiem. Un te mēs runājam par komisijas priekšlikumu, kas, kā esam dzirdējuši, ir ārkārtīgi vērienīgs. Nu, tā tas arī varētu būt, bet godīgi sakot, tādēļ auto industrija nesabruks, Nu tad no kurienes nāk uh, visas šīs bažas? Mūsu rīcībā ir skaidrs priekšlikums, kas vedīs pie labāka patērētāja veselības stāvokļa, un no tā labuma gūs arī rūpnieki. Lūk, par to mēs runājam. Un 61. grozījums uh, tiecas uh, padarīt eh, priekšlikumu nekonkrētāku. Nē, mums vajadzētu pieturēties pie NV komitejas ziņojuma un eh, pārstāt izplatīt šausmu stāstus, ka tā dēļ sabruks auto rūpniecība. Mm, šķiet, ka tie, kas tā uzskata, būtībā netic inovācijām. Paldies tālāk uz divām minūtēm vārds Graustetes kundzei. Merci beaucoup, monsieur le président. Paldies, priekšsēdētāji. E, mums ir jāpanāk skaidrs līdzsvars starp vērtībām, kas ir vērstas uz patērētāju veselību, kā arī starp uh, e, automobiļu rūpniecības konkurētspēju. Un pastāv problēma šajā jomā, jo īpaši attiecībā uz trešo pielikumu un šīm robežvērtībām uh, kas, manuprāt, neatbilst zinātniskajai un tehniskajai loģikai. Ja mēs runājam par klusiem dzinējiem, mums jāņem vērā transporta līdzekļu kustība, sāķērē ar zemi, ceļa pārklājums, kā arī riepu stāvoklis. Un uh, būtu daudz labāk, ja mēs varētu lūgt ražotājiem pakāpeniski panākt progresu šajās jomās, bet neiznīcināt viņus, liekot viņiem pārāk strauji panākt atbilstības liekšņiem, kas neatbilst gluži uh, tehniskiem apsvērumiem. Runājot par riepām, nevajadzētu veikt testus ar jaunām riepām, bet gan ar tādām, ar kādām reāli brauc uh, iedzīvotāji un kas atbilst juridiski atļautajam protektoru dziļumam. Mēs esam pret 51. grozījumu, mēs esam pret 61. grozījumu, jo uzskatām, ka tie ir pārāk tālajoši. Mūsuprāt, ir izšķirīgi, lai šajos sarežģītajos laikos mēs īstu, pieturētos pie savas misijas vēlētāju acīs un te pašā laikā arī uzturētu mūsu uzņēmumu konkurētspēju. Paldies, tālāk vārds Pirilo kungam. Paldies, priekšsēdētāji. Trūkšņa piesārņojums un tā ietekme uz cilvēku veselību ir kaut kas tāds, ko nedrīkstētu novērtēt par zemu. Tieši tāpēc mums ir jāsamazina transporta līdzekļu radītais troksnis kā ir norādīts sagatavotajos dokumentos. Automobīļu industrijai būs jāveic finansiāli ieguldījumi, lai izpildītu jaunos parametrus. Tāpat arī ir jā, jādomā par strateģisko plānu nodarbinātības veicināšanai. Ja e, trešajā pielikumā ievietotie parametri tiks pieņemti, tie nebūs realistiski, tos nevarēs izpildīt nec laika, nec finanšu ziņā. Mēs tāpat arī riskēsim ar šīs nozares pārāk lielu regulāciju. Vēlētos norādīt arī uz bērnu un arī neredzīgu cilvēku aizsardzību. Mums ir tāpēc jādomā par elektriskajiem transporta līdzekļiem, kuriem ir pārāk zemes trokšņa līmenis. Savisāri kundze. Lielas paldies, priekšsēdētāji! Godāmie kolēģi, trokšņa līmeņa samazināšana ir piesaistījusi vieglo un smago transporta līdzekļu ražotāju interesi. Es vēlētos pieminēt dažas problēmas. Smagajiem kravas, līdzek, kravas transporta līdzekļiem rodas problēmas ar kategorizāciju. Komisija ir sagatavojusi divas kategorijas, bet ir jāsaprot, uz kurieni šie kravas transporta līdzekļi brauc un uh, Eh, ko tie pārvadā. Ir jāizveido trīs kategorijas balstoties uz dzinēju jaudu. Tādējādi mēs varētu nodrošināt eh, to, lai lieli preču apjomi varētu tikt eh, bez problēmām pārvadāti. Tas pats attiecas uz lieliem pasažieru autobusiem. Ļoti būtiski jautājumi ir saistīti ar īstenošanu ar trokšņu līmeņiem. Ir jāsaprot, ka ražotājiem nāksies īstenot uh, uzliktos noteikumus līdz uh, noteiktajam termiņam. Tieši tāpēc mums ir jāsadarbojas ar uh, transporta nozari. Es ceru, ka mūsu pieeja būs līdzsvarota. Liels paldies! Tagad divas minūtes Morkunaitis Mikulienienes kundzei. Paldies, priekšsēdētāji. Šī dienas daļa šķiet ir vispiemērotākā, lai runātu par troksni, jo mazāk trokšņa, jo labāk var gulēt. Es vēlētos pieminēt divus aspektus, kas ir saistīti ar šo dokumentu. Pirmkārtām vēlētos pieminēt testus, ko ir veikušas dalībvalstis. Eiropas Savienībā trokšņa līmeņa testēšana tiek regulēta jau um, diezgan ilgu laiku. Ir uh, sagatavota datu bāze, kur ir mm, fiksēti dažādi trokšņa piesārņojuma līmeņi. Diemžēl uh, savos testos dalībvalstis neizmanto šo datu bāzi, bet gan aprēķina šo troksni balstoties uz dzinēju parametriem. Šāda metode ir novecojusi. Realtāte rāda, ka šīs mašīnas vēl ar vienu brauc pa mūsu ceļiem un Uh, to radītais troksnis uh, kaitē mūsu veselībai. Protams, lietot automašīnu gadījumā ir jāņem vērā automašīnas vecums. Tomēr nedrīkstētu novirzīties no Eiropas Savienībā noteiktajām trokšņa robežvērtībām. Otrs aspekts, ko vēlējos pieminēt, ir saistīts ar šī dokumenta galveno mērķi, proti samazināt uh, transporta līdzekļu radīto troksni. Uh, Vairāk kārt ir atkārtots, un es vēlreiz to atkārtošu, elektrisko transporta līdzekļu klusā braukšana uh, apdraud neredzīgo cilvēku un citu kājām gājēju dzīvības. Ir jānodrošina, lai šiem transporta līdzekļi būtu aptrīkoti ar akustiskās brīdināšanas sistēmām. Eh, Nākamā runātāja Vestlundas kundze. Ļoti būtiski ir eh, samazināt trokšņa līmenī transporta līdzekļiem. Lai to izdarītu, var rīkoties dažādi. Ir daudz dažādu pasākumu un, protams, būtu jāizvēlās lētākās metodes. Tāpat arī ir uh, būtiski. Atcerēties, ka automobīļu industrija pašlaik pārdzīvo ļoti grūtus laikus. To mēs visi zinām. Uh, ir skaidrs, ka šī nozara saskarās ar ļoti lieliem izaicinājumiem. Piemēram, tie, tā tagad ir jādomā par tādu transporta līdzekļu būvi, kas būtu klimatam draudzīgāki, kas radītu mazāk CO2 izmešu. Tas nozīmē, ka automobīļu uh, ražotājiem ir daudz dažādu uzdevumu. Šeit runa ir gan par uh, smagām kravas automašīnām, gan arī par viegliem transporta līdzekļiem. Visi šie aspekti ir obligāti jāņem vērā šajā priekšlikumā. Perelo Rodrīgesa kungam vārds. Lielas paldies! Tad, kad mēs balsosim par šo ziņojumu, mums eh, tas ir jādara atzīstot, ka trokšņa piesārņojuma politika ir atkarīga no kopienas politikas kā tādas. Es uh, gatavoju atzinumu par uh, aviācijas radīto troksni. Tas cilvēkus patiešām ietekmē. Šis ziņojums ir uh, iespēja doties pareizajā virzienā. Komisija ir sagatavojusi ļoti labu priekšlikumu, un uh, trešais pielikums, protams, ir ļoti ambiciozs priekšlikums, bet es domāju, ka mums vajadzētu nodrošināt uh, līdzsvaru starp padomis un parlamenta nostājām. Ir jādomā arī par darba vietām. Ja mēs paskatāmies uz komisijas veikto ietekmes izvērtējumu, tad eh, šķiet, ka mēs virzāmies konkrētā virzienā, un īsnībā šeit mēs nekādi neietekmēsim darba vietas. Lielas paldies! Tagad viena minūte Van Brēmptas kundzei. Kolēģi, lielākā daļa no iedzīvotājiem Eiropā dzīvo pilsētās. Un šis eh, fakts noteikti tikai paplašināsies. Mēs šeit runājam par to, ka dzīvojam ierobežotā telpā, ļoti tuvu viens otram. Mums ir jārisina problēmas mūsu pilsētās, un lielākā daļa no šīm problēmām ir saistītas ar troksni. Antverpenē, kur es dzīvoju, nesenā pētījumā tika atklāts, ka viens no diviem iedzīvotājiem atzīst, ka Viņu uztrauc uh, trokšņa piesārņojums, un troksnis viņam traucē, un viņš arī uzskata, ka troksnis kaitē viņa labklājībai. Mums vajadzētu uzņemties atbildību pilsoņu priekšā. Protams, automobīļu industrijā ir problēmas. Mēs nevaram slēpties, noslēpties no šiem faktiem. Tā ir taisnība. Asfalts ir jāatjauno, ir jānodrošina trokšņa barjeru izbūve. Mums ir jāuzņemas mūsu atbildība, un lai mēs to varētu izdarīt, mums ir pilnībā jāatbalsta vīdes komitejas ieteikums. Esam par to diezgan daudz cīnījušies. Ta, tam ir vajadzīgs atbalsts. Paldies, priekšsarētāji! Liberāts kungs saka. Esmu uzklausījis kolēģus. Uzskatu, ka šis ir mērens priekšlikums. Automašīnas 80 decibeli līmeni. Mēs vēlamies sam samazināt šo līmeni tikai par dažiem decibeliem. Tas neapdraud autobūsu rūpniecību jo vairāk maksās dzinēji, jo mazāk mēs varēsim, jo mazāk mums būs jātērē trokšņu barjeru izbūvēji. Tāpat arī komisijai jādomā par kravu pārvadājumiem konkrēti pa dzelzceļu, trokšņu līmeņu samazināšanu automašīnām, nu, arī trešajā pielikumā, kā to referenci ierosina. Nu, visdrīzāk jāsaka, šis nav labākais priekšlikums komisijas sākotnējais eh, priekšlikums trešajā pielikumā bija labāks. Tas padarītu mūsu rūpniecības nozari konkurētspējīgāku, ražojot labākas automašīnas, kur tos katrā ziņā nāk par labu mūsu iedzīvotājiem. Paldies! Ar to arī noslēdzam šo runātāju kārtu, sākam brīvo mikrofonu. Basesku kundze, vienu minūti. Paldies, priekšsēdētāji! Transporta radītais eh, troksnis ir viens no lielākajiem trokšņa avotiem. Eh, eh, tas izraisa dažādas veselības problēmas, tā skaitā miega traucējumus, ilgstoša pakļaušana trokšņa līmenim rada ves, nopietnas veselības problēmas. Tāpēc es uzskatu, ka ir svarīgi apkarot trokšņa piesārņojumu negatīvo ietekmu uz cilvēku veselību un uz vidi. Manā valstī, Rumānijā, Mēs esam ieinteresēti ierosinātajās izmaiņās, jo Dacia, kas pieder Renault uzņēmumam, kļuvis ir par eh, lielu autoražotāju Eiropā pēdējos gados. Tomēr es uzskatu, ka eh, trokšņa samazināšana jātiecina ne tikai uz transporta līdzekļiem, bet arī uz ceļu kvalitāti, kas lielā mērā arī ir saistīta ar trokšņa, radīt, ar trokšņa radīšanu. Iedzīvotājiem ir nepieciešama skaidra un caurskatāmā informācija par transporta līdzekļu radīto trokšņu līmeni. Paldies! Un Paška kungs pēdējais runātājs, lūdzu. Paldies! Saskaņā ar vidas eh, ekspertu datiem pilsētos, pilsētās eh, trokšņa līmenis ir nepieņemama augsts, un tur dzīvo lielākā daļa mūsu iedzīvotāji. Līdz ar to centieni samazināt trokšņa līmeni ir eh, nepieciešams pasākums. Izmantojot jaunākās autoražošanas eh, tehnoloģijas un saistībā ar elektroautomobīļiem ir jauna problēma. Trokšņa trūkums rada apdraudējumu vairedzīgiem un akliem cilvēkiem. Katrā ziņā ir nepieciešams organizēt, organizēt dzelzceļa transporta, eh, dzelzceļa šķērsošanas risinājums. Līdz ar to 61. grozījums ir jāuztver nopietni. Tīpaši jāņem vērā aklo un vairedzīgo iedzīvotāju intereses. Arī jāņem vērā to, ka ir nepieciešams šādos klusos transporta līdzekļos izmantot brīdināšanas sistēmas. Uh, Paldies, un tagad noslēguma uzruna vai vārds komisāram Tajānī. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Vakar vakarā es atgādināju to, cik svarīgi komisijai un man kā rūpniecības politikas, par rūpniecības politiku atbildīgajiem nu, nodrošināt mm, Eiropas Savienības modernu, mūsdienīgu, varētu teikt, reindustrializāciju. Mums ir jāizvēlas šādi moderni, mūsdienīgi risinājumi, bet tā rūpnieciskai politikai, par ko māju, būtu jārada e, izaugsmi rūpnieciskajā nozarē, kas ir atšķirīga no izaugsmas 80. un 90. gados. Tā jākļūst par mūsdienīgi augstas kvalitātes e, rūpniecību zaļajā ekonomikā, kas ir mūsu centieni cīnīties ar klimatu pārmaiņām. Līdzsvarotai politikai tai jābūt saskaņot ar vīdes politiku, ar veselības aizsardzības politiku. Šis politikas joms visas var strādāt kopā kopēji mērķu sasniegšanai, kas būtu mūsu iedzīvotāju dzīves līmeņu uzlabošana. Līdz ar to varu tad Rēls kungam un Grostets kundzei apliecināt, ka mans priešlikums noteikti nav pret rūpniecību vērsts, it īpaši ne pret auto rūpniecību, kas dokumentā pa, eh, par reindustrializāciju Eiropas Savienībā ir norādīts un izcelts kā viens no būtiskākajiem rūpniecības sektoriem. Šeit par piesārņojumu mēs runājam ne tikai attiecībā uz CO2, bet arī uz trokšņa līmeni. Un komisijas regulas priekšlikums ir tāds, kurā cenšamies apvienot dažādu pušu intereses - autobūsu rūpniecību, vidas eh, prasības. Tas nav tāds ekstrēms kaut kas. Mēs cenšamies līdzsvarot šīs intereses līdzsvarot rūpniecības intereses ar vidas eh, interesēm un veselības aizsardzības interesēm. Uzskatu, ka mums jāturpina darbs šajā virzienā. es neiebilstu pret tādu grozījumu izskatīšanu, kuros ir centieni uzlabot komisijas tekstu attiecībā uz elektromobīļiem. Un diskusiju laikā pirms eh, parlamentu balsojumu un arī padomē mēs esam gatavi sadarboties, lai nodrošinātu, ka jaunās regulas teksts ir pēc iespējas labāks. Daudzas no lietām, kuras mēs prasām konkrētiem transporta līdzekļu veidiem, jau ir spēkā tādā ziņā, ka daudz transporta līdzekļu ražotāji jau atbilst mūsu ierosinātām prasībām. Protams, ka tas būs grūtāk eh, tiem, kas eh, ilgāku laiku eh, nevarēs pāriet uz nākamā līmeņa prasībām, bet rūpniecībā ir jātīstās, un es esmu pārliecināts, ka rūpniecība kā nozare gatava pieņem šos noteikumus. Attiecībā uz darba vietām es neuzskatu, ka ar šo regulu tiks apdraudēta situācija. Tieši pretēji, ilgtermiņā ar, ar vidē draudzīgāku automašīnu ražošanu autobūsu rūpniecība kļūs stabilāka. Es uzskatu, ka šī regula ir līdzsvarota, bet es vēlreiz vēlos atkārtot savu gatavību tuvāko mēnešu laikā, līdz padomē regula tiek apstiprināta, sadarboties, lai nonāktu pie vispārēja līdzsvarot teksta, kas noteikti mūsu iedzīvotāji interesēs. Jo mēs ticam tirgumu, mēs eh, ticam rūpniecībai, bet šie instrumenti ir kā gala mērķis. Veidot sociālo politiku un palīdzēt mūsu iedzīvotājiem dzīvot labāk, gan aizsargājot viņu veselību, gan viņu ekonomikas situāciju. Paldies tiem, kas eh, atbalstīja komisijas priekšlikumu un arī teica, ka tas ir pārāk ambiciozs. Es dzirdēju arī vakar eh, cilvēki atzinīgs vārds teica par komisijas eh, ambiciozajiem priekšlikumiem. Man rodas sajūta, ka saiknes starp Eiropas parlamentu un šo uh, Eh, Eiropas komisija eh, ir arvien stiprāk. Paldies, un tagad noslēgumā vārds referentam Miroslavam Uskī kungam. Paldies, es vēlos pateikties eh, visiem, kas izteica savu viedokli, tas nebija pārsteigums, vairāk vai mazāk es jau diskusiju laikā sapratu, kāda ir viedokļa, nostā, kāda ir viedokļa un kādas ir nostājas. Es neminēšu konkrētus kolēģis, teikšu tā, ka likumdošana kopumā cieši, jo akustika un trokšņa līmenis ir ļoti tehnisks temats. Bet mēs dzirdējām vairākus komentārus noslēgumā, kas izraisītu smaidus fiziķu sejā, bet nu es tam pat nepievērsīšos. Uh, politiķi īsti nesaprot, ko nozīmē samazināt trokšņa līmeņu par 3 decibeliem. Daži no mums uzskata, ka viens decibels nav nekas īpašs. Atkārtošu to, ko kolēģis sacīja, labā uh, eh, spānu partijas apdraudot eh, automašīnu, autobūvas rūpniecības. Tas neatbilst patiesībai. Neviens no deputātiem no konservatīvajiem tā nedomā. Neskatoties uz to, mums nepārtraukt uzbruk. Būsim godīgi. Un noslēgumā arī mēs uzskatām, ka ambiciozas likumdošana palīdzēs radīt jaunas darba vietas. To es bieži vien dzirdu, kā klišeji tad, kad mēs dar, strādājām pēc CO2 izmešu likumdošanas aktiem. Un komisārs atkārtoja to šo arī šoreiz. Un tad pajautāšu, cik tad darba vieta tik radītu, tik izveidots ar CO2 izmešu samazināšanu. Ja paskatāmies autobūvas rūpniecības statistikā, redzam, ka darba vietas skaits samazinās visā Eiropā. Un noslēgumā vēlreiz atgādināšu, troksnis, protams, ir problēma, kaut kas ir jādara šai sakarā, un pieliksim visus centienus pie tā, lai parlamenta darba rezultāts ir pēc iespējas e, tuvāk ar komisiju un padomu. Es to noteikti darīšu. Paldies! Ar to arī beidzam darbu. Rītdien atsākam darbu 6. februārī, tātad no 9. rītā.